Kelly kungs. Uh, uh, digitālā pasaule piedāvā cilvēkiem eh, brīnišķīgas iespējas gan brīvajam laikam, gan citiem aspektiem, un skatoties uz savu uh, valsti, varu teikt, ka uh, digitālās uh, iespējas uh, paver cilvēkiem iespējas arī tiem, kuri dzīvo tālāk no lielām pilsētām. Tā ir lieliska iespēja, un, protams, ir vajadzīgs uh, uh, platjoslas internets ar uh, Eh, lielu ātrumu. Tas ir punkts, ko mums vajag eh, prioritizēt. Un eh, Tādā eh, veidā eh, mēs eh, dodam arī savu zaļo ieguldījumu. Vēl psiholoģiski gan saka, ka varbūt arī negatīvās puses, kad cilvēki no tā cieši psiholoģiski. Te mums būtu jāņem vērā OECD ieteikumi un jāapgūst plašākas zināšanas šajā te jomā. Eh, pasaulē eh, mums eh, ir jāapgūst plašākas IT zināšanas. Paldies, saka priekšsēdētāja, un tagad viena minūte Leteo Markes kundzei. E e Paldies. 34. gadā tika pieņemts likums par Beļģijas dzelzceļu, un viens deputāts parlamentā teica, ka e, eh, lauksamnieki baidoties, ka viņiem atņems zemi un e, kučieri e, zaudēs e, darbu, un e, bija e, arī bailes, ka ar vilcienu olas veselas nekur neaizvedīs. E, protams, es domāju, ka jāceros tos laikus un digitālo revolūciju, revolūciju, tad es domāju, ka eh, tās nav eh, salīdzinoši lielākas pārmaiņas. Galu galā pārmaiņas ir ātrākas. Uh, Un eh, no mums ir, eh, nepie, no mums tiek sagaidītas jaunas kompetences. Treškārt, eh, mūsu sabiedrībām tagad ir jābūt no sociālā viedokļa vēl uzmanīgākām. Un ceturtkārt, ir runa ne tikai par ražošanu, bet par visu dzīvi, par darbu kā tādu un personīgajām attiecībām. Neviens nedrīkst atstāts, eh, bet tikt atstāts novārtā ir jābūt demokrātiskai pieejai, un eh, viss liederīgais ir jāsadala taisnīgi. Lai tas notiktu, ir jābūt patiešām ciešai sadarbībai starp sociālo politiku un digitālo pasauli. Eh, tas ir tā sakot darbs eh, četrām, čet, eh, četrām rokām, kā Mocerta Savānija. Un tagad Tanga kungs viena minūte. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Mēs drīz piedzīvosim vēsturisku uh, momentu. Nākamajā uh, nedēļā komisija prezentēs trīs digitālās stratēģijas. Tas nozīmē, ka 2020. gads ir pielīdzināms digitālai rezolu, uh, revolūcijai. Mums ir jāpieņem lēmums, ko nozīmēs digitālā cieņa nākotnē. Vai uzņēmumi iegu, ieraudzīsies mūsu personīgajā dzīvē, vai personalizētās aplikācijas uh, nedarīs to, nogalinās visu person, personīgo. Bet ir arī dati, par kuriem mēs runām, kā kā e, dati, dati sabiedrības interesēs, kuki, kuri ir, e, tiek izmanto, sīkdatnes, kuras tiek izmantotas skolās, e, un vai nu tiek izmantoti, vai nu kontrolētu, kā bērni mācās, vai arī, lai palīdzētu bērniem mācīties. Ir jāskatās, kā veidosies Eiropas dzīve digitālajā gadsimtā. Strādāsim pie tām. Paldies, saka priekšsēdētāja, un tagad es došu vārdu komisijai. Komisārs Šmits, lūdzu, vārds jums. Madame la Godātā priekšsēdētājas kundze, godātie dāmas kungi deputāti, pēc tam, kad uzklausīju jūsu debates, es konstatēju, ka ir ļoti plaša vienprātība jūsu vidū gan par to, ka ir nepieciešams turpināt attīstīt digitālo ekonomiku, jo patiesībā Eiropai alternatīvas nav, kā vien šāda veida attīstība. Un tāpat laikā arī piešķirt ļoti lielu nozīmi dažādiem aspektiem, apdraudējumiem, ko rada šī jaunā ekonomika. Tie ir sociālie apdraudējumi, uh, apdraudējumi sociālās aizsardzības jomā, kā arī dažādi riski saistīti ar to, ka tikai daži uzņēmumi kontrolēs visus datus. Taču nav fatalitātes no vienas puses veicināt, attīstīt digitālo ekonomiku, no otras puses aizsargāt tiesības, sociālo aizsardzību nodrošināt, datu aizsardzību nodrošināt. Mēs vienkārši nedrīkstam uh, um, Um, ciest un tā kā pieņemt to, kas notiek, mums tas ir jāveido. Es dzirdu debatēs, jūs aicināt Eiropas komisiju strādāt tieši abušais virzienos. Jā, tas tiesa, kā mēs prezentēsim gan digitālo programmu, tāpat laikā mēs arī uzsāksim darbu pie aizsardzības un tiesību garantijas. Es arī izziņoju, ka Eiropas komisija organizēs milzīgu konferenci par darbu platformās. Es ļoti ceru, ka Eiropas parlaments tur piedalīsies. Es esmu pārliecināts, ka parlaments tur piedalīsies, lai Eiropas modelis digitālo tehnoloģiju jomā būtu piemērs citiem. Mēs jau esam rādījuši piemēru ar datu aizsardzību, un te arī mēs varam rādīt piemēru sociālās aizsardzības jomā, tiesība aizsardzība jomā, lai no vienas puses veicinātu digitālo ekonomiku, no otras puses, lai šī ekonomika nāk par labu pilnīgi visiem. Paldies! Merci beaucoup, and uh, now... Paldies, un tagad vārds uh, padomēji, proti vārds, valsts sekretārē Bļančes kundzei. Cienījamie deputāti, dāmas un kungi, e, vienlīdzības principi darba tirgu sociālo partneru lomu, darbinieku veselība un godīgi darba apstākļi ir e, atkal un atkal e, mūsu darba kārtībā gan padomē, gan parlamentam, gan visiem kopā. Šajā ziņā Eiropas Savienība iet pa īsti pareizo ceļu. Tas, kā mums pietrūkst, varbūt tās ir stratēģijas, lai E, noteiktu satvaru digitālajai attīstībai. Bet, kā es sapratu no komisijas, tad drīz mēs šādas stratēģijas ieraudzīsim. Es varu apliecināt, ka, e, tā, ka mēs turpināsim e, labas satarbību ar Eiropas parlamentu par šiem jautājumiem. Paldies jums! Paldies, saka priekšsēdētāja, un šīs debates tagad ir pabeigtas, kas nozīmē, ka mēs pārējām pie nākamā darba kārtības punkta - dzimumu līdztiesības stratēģija. Atgādinu, ka pastāv brīvā mikrofona un zilās kartes sistēma gan elektroniski, gan uh, eh, vecajā, uh, eh, pēc vecās schēmas. Like the... Un tagad es tūlīt arī labprāt dotu vārdu komisijai. Komisāra Dalī, eh, vārds ir jums. Cienījamie deputāti, Eh, paldies, ka dzimuma līdztiesības stratēģija iekļāvāt šīs dienas darba kārtībā. Eh, vispirms, eh, sākot strādāt komisijā, man bija iespēja ar jums jau vairāk kārt tikties, un mūsu diskusijas liecināja par to, ka visiem mums kopā ir daudz darāmā tieši šajā politikas jomā. Esmu pateicīga par jūsu izrādīto atbalstu man un komisijai jau vairākos eh, gadījumos. Eiropas Savienībai un iedzīvotājiem ir nepieciešams eh, aptverošs eh, atbalsts gan vīriešiem, gan sievietēm jo dzimumu līdztiesība ir Eiropas Savienības pamatprincips. Eiropa ir vieta, laba vieta, kur labi dzīvot daudziem, bet eh, būtu um, nepamatoti teikt, ka mēs vēl esam sasnieguši visu, ja runa par dzimumu līdztiesību, jo sievietes joprojām salīdzinājumā ar vīriešiem saņem mazāku algu. Katra trešā sieviete Eiropas Savienībā ir piedzīvojusi fizisko vai seksuālo vardarbību, sākot jau no 15 gadu vecuma, un eh, tas attiecas uz miljoniem sieviešu finanšu. Mēs nevaram akceptēt šādu nevienlīdzību priekšsēdētāja Fonderlajena un viceprezidents un viss eh, kabineta sastāvs mani atbalsta ciņā par vienlīdzību. Dzimumu vienlīdzība ir šīs te komisijas eh, viena no prioritātēm un viena no prioritātēm, ko mēs izstrādāsim šī gadījumā dzimumu līdztiesības stratēģijā, kuras pieņemšana ir paredzēta starptautiskās sieviešu dienas eh, nedēļā martā. Šeit e, ir runa tātad par <clears throat> dzimumu līdztiesību un nepieciešamību sistemātiski strādāt e, šajā e, kontekstā Eiropas Savienībā un ārpus tās robežām. E, šeit ir runa par e, nepārprotamu e, kustību, kas atbalsta sieviešu tiesības un dzimumu līdztiesību. Jau Eiropā un starptautiskā plāksnē ir šeit piedzīvots būtējos gados būtisks progress, un tagad ir absolūti nepieciešams turpināt darbu arī no komisijas puses. Par stratēģiju ir bijušas plašas stratēģijas ieskats ieskaitot sabiedrisko apspriešanu, kas ietvēra 1300 e, atbildes aptuvē, aptuvēnī. Un šī te stratēģija Eh, skar gan dzimumu līdztiesību, gan arī citas specifiskās tēmas, ar ko tā ir saistīta. Eh, mēs vēlamies pasniegt, sasniegt eh, sistemātisku pieeju paplašinātā tvērumā, lai tas atspoguļotos visās Eiropas Savienības politikās. Uh, Un tā mēs e, cenšamies e, prezentēt pozitīvu uz nākotni orientētu vīziju e, dzimumu līdztiesības jomā. Eiropā vīrieši, sievietes, puikas un meitenes, tiem ir jābūt brīviem no dzimumu stereotipiem, un viņiem ir jābūt iespējai iekļauties darba tirgu un kļūt par biznesa un politikas līderēm. Un tas attiecas uz visiem visiem sektoriem šajā te stratēģijā eh, mēs eh, eh, vērsīsimies pret dzimumu stereotipiem kas nozīmē, ka stratēģija izstrādās arī prezidentūras politiskas vadlīnijas eh, prioritātes eh, gan eh, vēršoties pret vārdarbību, gan pret netaisnīgu darba samaksu, gan kas kopumā palīdz sabalansēt līdztiesību starp dzimumiem, kā arī privātās un darba dzīves veidošanu iekļaušanu. Tāpat eh, arī pievienošanās Stambulas konvencijai šajā kontekstā ir prioritāra, jo eh, tas eh, nozīmē, ka mm, mēs tomēr izstrādāsim arī papildus likumdošanas aktus, lai atbalstītu tos upurus, kas cieši tieši dzimumu konfliktu kontekstā ir svarīgi tādi aspekti, kā e, tiešsaistes e, e, pārkāpumi pret sievietēm, kā arī vēl citi aspekti. Kopā ar stratēģijas pieņemšanu mēs Eh, sāksim plašu konsultāciju prospektu, kurā, eh, procesu, kurā mērķis ir panākt eh, konkrētus punktus līdz gada beigām, lai uzlabotu situāciju. Te ir runa arī par pasākumiem, kas patiešām būs izaicinājums. Tomēr es centīšos atrast pietiekamu līdzsvaru šādai Eiropas Savienības rīcībai, lai mēs Eh, rēķinātos arī ar nodarbināto un darba devēju intereses, kā arī valstu institūciju intereses. Ar interesi gaidu mūsu diskusiju, ceru uz jūsu atbalstu, lai mēs, kā Eiropas Savienība, varētu eh, rīkoties eh, dzimumu līdztiesības veicināšanā. Paldies! Thank you very much, madam. Liels paldies, komisārs kundze. Tagad Eiropas Tautas partijas grupas vārdā pusotra minūte Fransens kundzei lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Sākumā es vēlos pateikties visai komisijai par to, ka dzimuma līdztiesība ir iekļauta Eiropas Savienības darba kārtībā. Dzimuma līdztiesība ir viena no pamatvērtībām, uz kurām Eiropas Savienība balstās. 67,4 vērtība dzimuma indeksa tabulā liecina par to, ka mēs vēl neesam nokļuvuši tur, kur mums ir jānokļūst visaptveroša dzimuma stratēģija galvenokārt runā par trim lietām - par iespēju radīšanu sievietēm, sieviešu iekļaušanu ļoti strauji mainīgā pasaulē. Šeit runāja par digitalizāciju, migrāciju, klimatu pārmaiņām un vienlaikus mums ir e, jānodrošina e, arī jaunu darba veidu, piemēram, platformu darbu ņemšanu vērā. Mums ir jāpaturprāt arī uh, sieviešu dzimuma vājākā situācija. St dzimumu stratēģija nākotnē ir viens no būtiskākajiem instrumentiem. Mēs gribam arī likvidēt plaisu starp dažādajām algām. Uh, Mums ir jānodrošina vairāk sieviešu uzņēmēju, mums ir jāpārvar dažādi stereotipi attiecībā pret dzimumiem, un mums ir jānodrošina arī līdzsvars starp darba un ģimenes dzīvi. Viena lieta ir skaidra tāda Eiropas Savienība, kas nodrošina sievietēm tās pienākošās tiesības, būs sociāli spēcīgāka un atraktīvāka pilnīgi visiem. Paldies! Paldies! Sociāli! demokrātu grupas vārdā vārds Noišla kungam lūdzu. Kundzei, atvainojiet. Paldies, eh, godāto komisāru Dalī kundze. Mēs esam jūsu pusē, tad, kad ir runa par patiesiem panākumiem līdztiesības jomā Eiropā. Savai iepriekšējai runātāji gribu teikt, ka sievietes nav vājākas. Viņas tiek novājināts no sistēma, noteikuma, tradīcija puses. Uh, tiek padarīts par vājākām, bet mēs tādas neesam. Mums to uzspiež no āra. Palūkojoties uz stratēģiju, kas cerams pēc piecu gadu atturības atkal tiks virzīts priekš, tad mums ir skaidrs prasības. Gribam jaunu, pastāvīgu stratēģiju, gribam stratēģiju ar skaidru rīcības plānu, gribam skaidrus panākums redzēt Mēs negribam redzēt kāpšanos uz atpakaļ un nekādā gadījumā negribam redzēt uh, sieviešu tiesību apkarošanu. Gribam stāties pret jebkāda veida diskrimināciju. Un kā jau komisārs kundze uzsvēra, gribam, lai tas tiktu ņemts vērā visās politikas jomās, ne tikai mums piešķirtajās. Mēs gribam to ārējā tirzniecībā, nodokļu politikā, digitālajā politikā, vidas politikā, budžetā, pētniecībā, lauksainiecībā un tā tālāk un tā joprojām. Dzimuma modernizācija skar pilnīgi visas politikas jomas, tādēļ gribam, lai mūs ņem vērā visās šajās jomās. Negribu runāt par tādām galvenajām tēmām kā prevencija no vardarbības eh, pret sievietēm un tā tālāk. Negribu runāt par tādām galvenām tēmām kā līdzsvars starp darbu un ģimenes dzīvi. Nē, es prioritāri gribu runāt par citu jautājumu, proti par līdztiesības un demokrātijas sasaistīšanu. Un šeit, komisārs kundze, mēs atrodamies būtiskā vietā. Mēs pieprasam pētījumu, kas pētītu nacionalistisku politiku ietekmi uz līdztiesības kustībām. Mēs pieprasam, lai sieviešu tiesību status visās dalībvalstīs nepārtraukti tiktu uzraudzīts un novērots, un mēs gribam, lai tiktu sagatavot ikgadējie progresa ziņojumi. Līdztiesība ir saistīta ar tiesiskumu, un tas, kas pārkāp līdztiesību, tā ir dalībvalstī, tad ir jāsajūt šīs sekas savā konta izrakstā. Paldies! Paldies! Atjaunotas grupas vārdā divas minūtes tolerē kundze lūdzu. Uh, Madame la komisāra! Gudētā komisārs kundze, gudētie kolēģi, paldies par jūsu apņemšanos enerģiju īstenot šo mm, līdztiesību stratēģiju. Ir jau pienācis laiks to darīt. Ņemot vērā lielās izmaiņas Eiropas Savienībā, tiešām pēdējais brīdis pienācis padarīt reālu šo vienlīdzību, līdztiesību starp sievietēm vīriešiem. 1974. gadā tika legalizēts aborts manā valstī, taču 2020. gadā joprojām ir uh, sievietes, kuras nevar bez maksas uh, izmantot abortu iespējas un vispār iegūt dzimumu izglītību. Abortam ir jābūt uh, pamatiesībām, veselības aprūpē. Re, pretējā gadījumā tiek pārkārtas sieviešu tiesības, cilvēktiesības, tās ir, tā ir vardarbība, pret ko mums ir uh, jācīnās. Uh, Mums ir jārunā par šīm vardarbībām, jānosauc vārdā. Nu, sāksim ar ekonomisko finansiālo vardarbību. Vakardien mēs atzīmējām sievietes un meitenes, kuras ir aktīvas zinātnē, tomēr mēs redzam, ka ir nepieņemams uh, algu milzīgais. Uh, Atšķirība līmenis starp dzimumiem par vienu un to pašu darbu ir jāsaņem uh, dzimumiem vienlīdzīgs atalgojums. Ir nepieņemami, ka arī sieviešu pensijas ir mazākas tādēļ, kā viņas dzemdē bērnus. Nav pieņemama arī tas, ka sievietes uh, nav pietiekami pārstāvētas pētniecībā, jābūt vienlīdzīgai pieejai arī parai. Kā jūs teicāt, šajā stratēģijā ir jābūt konkrētām un saistošām lietām. Mums ir piemēra Eiropas Savienībā un tas nekādā gadījumā netraucē uzņēmumiem augt. Ir jāapkaro arī fiziskā vardarbība. Stambuls konvencija ir bloķēta. Attīstīsim alternatīvas risinājumus, padomi strādās, tas neļauj pieņemt direktīvu, kas pieliek punktu vardarbībai un kas harmonizē dažādu vardarbību veidu definīciju. Ir jāpieņem uh, starp nozaru pieeju noslēgumā gribu teikt, ka uh, Kopā ar Simonas Vēles paktu mēs piedāvājam izmantot esošo likumdošanu visās Eiropas valstīs, kas piedalās sieviešu līdztiesībā. Apkoposim visus šos tiesību aktus, lai uzlabotu Eiropas Savienības likumdošanu. Lielas paldies! Dziękuję pani poseł. Przypominam o... Paldies! Vēlos jums atgādināt, ka jums ir jāievēro sev piešķirtais runāšanas laiks. Nākamais runātājs Kristīns Andersons kundze. Lūdzu atgādinu visiem kolēģiem, ka saskaņā ar mūsu reglamentu šajā zālē ir aizliegt jebkādi karogi vai simboli. Es vēršos pie deputātes, kura tikko kā vēlas izteikties, lūdzu, noņemiet karogu. Un parlamenta dienests arī aicina atgādināt kolēģiem par šīs rīcības nepieņemšanu. Lūdzu, vārds jums. Ja es ņemu vērā to, ka sanāksmes prezidijām ir ārkārtīgi bail no nacionāliem karogiem. Manuprāt, tas ir apkaunojoši. Protams, es ņēmu vērā jūsu aicinājumu un savu nacionālo karogu noņem nost. Taču mēs tagad runājam par Eiropas Savienības dzimumu līdztiesības stratēģiju. Jau eksistē līdztiesības starp dzimumiem. Mēs visi esam piedzimuši līdztiesīgi - vīrieši un sievietes, un to neviens nevar apstrīdēt arī, lai gan abiem dzimumam ir viena tā paša vērtība, katram no tiem ir savas noslietas, spē, spēcīgās un vājās puses. Sievietes un vīrieši pakļaut dažādiem izaicinājumiem. Un lai padarītu vīriešu par it kā kaut kādiem atbildīgām raksturību šībām, viņiem kāpēc komisija tā vietā neaicina uh, būt vīriešiem, būt drosmīgiem vīriešiem, sievietēm būt drosmīgām sievietēm. Nelīdztiesība darba vietā, kas dod priekšrocības vai nu sievietēm vai vīriešiem, vai tad pie tā nav jāstrādā nacionālajām valstīm un uzņēmumiem? Nē, šeit ir nepieciešams Eiropas Savienības centrālā biroja diktāts. Tā ļausim ģimenēm izlemt, kas uh, mazgās traukus, uh, nesīs naudu mājās un tā tālāk. Es piedāvāju Es domāju, ka komisijas priekšlikumā vajadzētu varbūt arī ierakstīt, ka bērnu barošana ar krūti būtu līdztiesīgi jāsadala starp vīriešiem un sieviešiem. Kādēļ tiek piespiests eh, visām sievietēm doties darba dzīvē, kas ir diskriminējuši pat tām sievietēm, kas apzināti izvēlās mājas dzīvi? Nē, jūs esat pilnīgi apņēmušies, ka jāpiespiež sievietēm strādāt, taču interesanti, ka. Uh, Uh, tiek pieprasīta sieviešu kvotas tikai augstākos līmeņos, nevis uh, rokot kanālus vai tam līdzīgā smagā darbā. Tā kā pārtrauciet padarīt cilvēkus par saviem sociālajiem eksperimentiem, pārtrauciet vēlmi pāraudzināt cilvēkus un sekot saviem trakajiem priekšstatiem par to, kādā jābūt sabiedrībai. Tā ļaujiet cilvēkiem būt cilvēkiem. Lielas paldies! Bardzo dziękuję, pani poseł. Dziękuję również. Liels paldies, un paldies, ka noņēmāt karodziņu. Ne jau tādēļ, ka mēs baidamies, vienkārši tāds ir mūsu reglaments, kas ir jāievēro visiem. Nākamā runātāja Kunkas kundze, pusotra minūte lūdzu. Var... Liels paldies! Eiropas Savienības līdz tiesību stratēģijā ir ierakstīts daudz, kas mēs daudz tu, par to dzirdējām. Pirmkārt, līdztiesīga, budžeta politika un tā tālāk. Taču man kā zaļai politiķai trūkst vienas lietas, vienas ļoti pašsaprotams lietas, ņemot vērā mūsdienu lielāko izaicinājumu, proti klimata pārmaiņas. Mēs visi zinām, ka tās ir sievietes, kas visvairāk cieši no šīm pārmaiņām. Tas ir saistīts ar ekonomisko un sociālo nelīdztiesību. Lai veiksmīgi īstenot Parīzes nolīgumu, mums ir nepieciešama līdztiesīga pārkārtošanās. Ursula Fonderlējienas kundze, kad tika iecelt savā amatā, apgalvoja, ka līdztiesība kļūs par prioritāti savā darba kārtībā, un tad viņa piedāvāja savu jauno zaļo kursu. Tajā nebija pieminēts neviens vārds saistībā ar līdztiesību komisārs kundze, kas ir atbildīga par līdztiesību, Helēnas Dalī kundze, pat nebija klāt un nepiedalījās kolēģijā šo jautājumu izskatīšanās. Tādēļ es, eh, Helēnas Dalī, aicinu, lai jaunais zaļais kurs ievēro līdztiesību un lai par to valdītu liela skaidrība. Mums ir nepieciešama skaidra pozitīva signāla un priecājos par turpmāko sadarbību ar komisārs Dalī kundzi. Liels paldies EKR grupas vārdā. Nākamā runātāja Višņevska kundze, vienu minūtu lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Līdztiesība ir Eiropas Savienības pamatprincips šī jaunā dzimuma līdztiesības stratēģija, tai ir jābūt ambiciozai un laikus realistiskai. Kādai vajadzētu izskatīties šai stratēģijai? Mēs saskaramies ar jauniem izaicinājumiem, cīņa pret plaisu starp pensijām un atalgojumu un feminizāciju. Es vēlos piedāvāt tādu tiesisko regulējumu, kas spēcinātu tās sievietes, kas cenšas apkopot ģimenes uh, un darba dzīvi, lai tās māmiņas, kas strādā eh, vai nestrādā, saņemtu attiecīgu atbalstu. Tāpat mums ir jācīnās pret vardarbību pret sievietēm, tostarp pret kibervardarbību, kā arī pornogrāfiju un cilvēku tirzniecību. Diemžēl Eiropas Savienībā sievietes apdraud eh, dzimumu orgānu, kropļošanu un tam līdzīgas problēmas. Es negribu, lai mūsu jaunā stratēģija iejauktos dalību valstu kompetencēs. Parlamentam vajadzētu sekot pašam savam principam, ka mēs esam vienoti dažādībā. Lielas paldies! Tagad vārds Gojas NGL pārstāvim. Pereiras kundzei, vienu minūtu lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji! ikvienai dzimuma līdztiesības stratēģijai ir jārunā par nabadzības apkarošanu un iekļaušanu, un jāiet vēl tālāk, ir nepieciešami konkrēti pasākumi. Ir jānodrošina līdztiesīga attieksme pret sievietēm vīrieči, vīriešiem. Vien, līdz, līdztiesīgas algas, pensijas, nosacījumi, piekļuve tiesis, tiesām, veselībai, izglītībai. Visi šie ir līdztiesības jautājumi. Vecāku atvaļinājums, kas tiek apmaksāts par 100%. Nevar būt tā, ka jūs uh, paziņojat tikai nodomu deklarācijas. Ne ir jāspēj apvienot ģimenes un darba dzīvi ir jānodrošina attiecīgi mehānismi un iespējas gan ģimenē, gan darba vidē, gan citur, lai sasniegtu šos mērķus. Lielas paldies! Un tagad pie partijām nepiederē eh, šo vārdā Adinolfi kungs lūdzu. Presidente. Tinopī kundze, jāpaldies priekšsētāji kolēģi. Eh, šeit mēs daudz runājām par dzimumu līdztiesību, par sieviešu tiesībām, bet atzīsim patiesību, kā vienlīdzības nepastāv starp abiem dzimumiem. Uh, Mēs redzam, ka nav vienlīdzīga attieksme, naudas vienlīdzīgs atalgojums. Eiropā ļoti daudzās valstīs prostitūcija ir legalizēta. Tā vietā, lai apkarotu šo sērgu, tad uh, daži vienkārši skatās citu pusi. Uh, ļoti daudzām sievietēm jādzīvo verdzībā. Daudz sievietes uh, tiek nogalinātas. Mēs varam noteikt noteikumus, jā, bet bet ja nebūs konkrētas sankcijas un sodi, tas neko nemainīs. Ir jāizglīto arī jaunie, jaunās paudzes, arī mātes, lai mātes mācītu saviem dēliem kļūt par īstiem vīriešiem, kas ciena sievietes un māciet savām meitenēm nebūt atkarīgām ne no viena un ka viņām ir tiesības uz savu fizisko un morālo brīvību. Paldies! Paldies! Un tagad Esteres Feragut kundze ETP vārdā lūdzu. Vienu minūti. Jāpaldies priekšsēdētājs kundze. Mēs noslēdzām 2016. 2009. gada stratēģiju par Eiropas vienlīdzību, tagad 2020. 2024. gada stratēģija ir mūsu priekšā, tā jābūt prioritātē visām institūcijām, lai mēs uh, izšķirīgi iet uz priekšu un darīt to, ko prasa Eiropa, lai visi pilsoņi būtu vienlīdzīgi. Tas ir demokrātijas jautājums. Nav demokrātija bez vienlīdzības, nav labas sabiedrības bez cilvēku tiesībām. Vienlīdzība ir cilvēku tiesības, tāpēc mums ir jāapkaro algu atšķirība, pensiju atšķirība, mums ir jāatbalsta direktīvu, ko izziņoja komisāri par algas caurskatāmību, samierināšanas direktīvu, joprojām ir jāapkaro stereotipi, lai tiešām varētu īstenot īstenot vienlīdzību. Arī lēmumu pieņemšanā nav vienlīdzības, ir jāpieņem specifiski pasākumi, kas būtu iekļaujoši un pieejami. Ir arī mm, vardarbība ģimenē, divas no trim sievietēm cieši no vardarbības ģimenē. Tāpat ir arī šī kibervajāšana un noslēgumā. Uh, Šai stratēģijā jārunā arī par sievieti un par invaliditāti. Jābūt vecuma, invaliditātes um, indikatoriem. Tādējādi mēs sasniegsim mūsu Eiropas vērtības. Paldies! Paldies! Lielas paldies! Tagad vārds Blinkavičoitis kundzei. Vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Sākumā Lielas paldies komisārs kundzei par jūsu aktīvo nostāju, par to, ka cenšaties pēc iespējas ātrāk prezentēt dzimumu līdztiesību stratēģiju, novēlu jums šeit panākumus. Taču mums ir jāpauž ļoti skaidra nostāja par to, kam ir jāatspoguļojas šajā stratēģijā. Pirmkārt, mums ir nepieciešami konkrēti priekšlikumi par to, kā cīnīties pret vardarbību pret sievietēm. Mums ir jāīsteno Istanbuls konvencija. Mums ir jācīnās pret nabadzību sieviešu vidū. Pēdējā sasaukuma laikā mēs centāmies sabalansēt ģimenes un darba dzīvi, aicinājām pareizi īstenot, transponēt attiecīgo direktīvu dalību valstīs, un mums ir jānodrošina tas, lai tiktu noslēgt šī plaisa starp uh, pensiju un atalgojumu dažādiem dzimumiem. Un tam mums ir nepieciešama konkrēti priekšlikumi. Es tiešām vēlos jums panākt reālas lietas, ne tikai visu uzrakstīt uz papīra. Paldies! Nākamais runātājs Rodrīgais Ramos kungs, pusotru minūtu lūdzu. Es muy... Jā, ir ļoti svārīga šī vienlīdzības stratēģija starp sievietēm un vīriešiem šodien. Vēl vairāk kā līdz šim, kad redzam, ka ir totalitāras ideoloģijas, kas atzīmst, kas vēlas pielikt punktu visām tiesībām, viņi sāk uzbrukt tieši sieviešu tiesībām un brīvībām. Uh, vislielākā nevienlīdzības uh, izpausme ir vardarbība un uh, ļaunākais vardarbības izpausme ir uh, sieviešu nogalināšana, kas Eiropā joprojām notiek. Mēs esam izsmēluši Stambuls konvenciju, un vēl ir sešas valsts, kas nevēlas ratificēt šos konvenciju, bet viņi nedrīkst mums, mūs paralizēt. Mums ir jā progresējušai stratēģijā divos elementos. Vispirms dati, gudētā komisārs Kūnze. Nevar būt tā, ka Eiropas Savienībā nav dati, informācijas, kāda ir skaitļi, kāda ir vardarbības realitāte Eiropas Savienībā, kas ir vērsta pret sievietēm. Ir ļoti maz informācijas, nav salīdzināmi šie dati. Atbilstīgi 11. pāntam Stambuls konvencijā mums ir jāvirzās uz priekšu, lai mums būtu salīdzinoši dati, lai mēs redzētu, kādi tad ir vardarbības realitāte prioritāti, lai pieliktam punktu. Un tad kopā ar datiem mums ir arī jānosauc šī vārdarbība vārdā. Proti tas ir noziegums, krimināls sodāms noziegums. Tas ir jāatrunā līgumos, arī Eiropas Savienības līgumā par to ir jārunā. Un esmu pārliecināta, ka varēsim virzieties šai virzienā. Parlaments noteikti ir jūsu partneris. Liels paldies! Un tagad Elēna Licija. Ideja vārdā paldies priekšsēdētāji, godētie kolēģi, godētā komisāras kundze, mēs atbalstām to, cik svarīgi dzimuma līdztiesība, tas ir mums kopīgs vērtības. Ja vēlamies būt saskanīgi, tad mums ir jāstrādā, lai to veicinātu pilnīgi visās Eiropas Savienības politikās. Tā ir revol kultūras revolūcija šķēršļi, kas liedz sievietēm piedalīties darba tirgū, eh, maksā ļoti dārgi gan labklājībai, gan izaugsmēji. Atcelt šos šķēršļus ir ārkārtīgi svarīgi. Eiropas uh, eh, eh, dzimumu vienlīdzības institūta pētījumi rāda, ka līdztiesība veicinātu ekonomisko attīstību. Taču arī institūts aprēķina sieviešu vērtību um, ab, samierinot darba un, profesionā, un profesionālo dzīvi. Iesaistot dzi sievietes darba tirgū, IKP pieaugtu līdz par 10% līdz 2050. gadiem, bet kā tad ar līdzsvaru ģimenē? Dzīmumu līdztiesība ir jāvie, jāveicina arī jaunajās politikās vienotā digitālais tirgus, zaļais uh, kurs, digitālais. Um, Digitālā revolūcija, tagad ir jauna komisāre, kas ir atbildīga par līdztiesību, un jums ir jāmaina iepriekšējās politikas arī vēl tādēļ, ka revīzijas palāta izskatīs arī dzimumu līdztiesību ietekmi budžetā, un tad arī 2021. gada pavasarī mēs redzēsim, kāds ir šis ziņojums, redzēsim, kāds ir Vonderlainas komisijas darba sekas sieviešu pasaulē. Paldies jums! Paldies! Un tagad Ernests Curtasuns. Zaļo vārdā lūdzu. Paldies! Lieliskas ziņas. Jā, mums beidzot būs stratēģija. Kāds teica iepriekš, kā pēdējā stratēģija. Ja izbeidzās 2019. gadā. Nē, nu, man iepriekšā mandātā vispār nebija nekādas stratēģijas. Tas bija kaunpilni, tagad to mainīsim, tagad būs jauna stratēģija. Tiešām ceru, ka tā būs feministiska stratēģija, to gaida ļoti daudz cilvēku ielās. Arī aicinu jums būt ļoti ambiciozē dažādās jomās, sociāla ekonomikā. Mēs gaidām jūsu priekšlikumus arī par uh, nodokļu caurskatāmības, algu caurskatāmības direktīvu. Tas būs ļoti svarīgi mūsu sasaukuma sākumā. Jāstrādā, lai apkarotu vārdarbību, Stambulas ratifikācijas apturēšana ir nepieņemama, ir ļoti daudz mums šeit jāstrādā kopā. Es arī gribu jūs aicināt koncentrēties arī uz visu Eiropas Savienības komisiju, politi komisijas politiku mainstreamingu. Dažādās konsultācijās ar dažādiem dienestiem mēs gribam, lai dzimuma līdztiesība tiktu atspoguļota visur. Tā ir arī jūsu atbildība, mēs jūs atbalstām un tiešām izstrādāsim šo strateģiju par ļoti svarīgu svarīga cilvēkiem. Lielas paldies! Nākamais runātājs ir Maģanovskas kundze. Vienu minūtu lūdzu. Lielas paldies priekšsēdētāji, komisārs kundze. Tas ir lielisks ziņas, ka mēs eh, strādājam pie dzimuma līdzjūtības stratēģijas. Tā ir problēma, kas mums ir jāatrisina. Mēs runājam par ceturto rūpniecisko revolūciju, par uh, tehnoloģisko progresu, par digitalizāciju, bet mums vēl joprojām neeksistē vienlīdzības tik nozīmīgā sektorā, kas attiec uz dzimumlīdztiesību. 2020. gadā, ja visām valstīm izdosies likvidēt dzimumu diskrimināciju, tad uh, pieaugtu par 6 miljoniem dolāru. Visā pasaulē mēs nevaram vienkārši atļauties šādu diskrimināciju. Šeit runa nav tikai par nabadzību vai algu atšķirības starp sievietēm. Piemēram, algu atšķirības ir vairāk kā 60% un pensija vairāk kā 45%. Taču sievietes vēl joprojām netiek pietiekami pārstāvētas valdībās, parlamentos. Ir ārkārtīgi grūti uh, īstenot karjeras ceļus sievietēm, un nabadzība nedrīkst eh, Eiropas Savienībā būt ar sievietes seju. Paldies, paldies! Nākamā runātāja Modigas kundze, lūdzu, vienu minūte. Paldies, priekšsēdētāji, mm, godāto komisārs kundze. Es, protams, vēlos ļoti daudz ko saistībā ar šo stratēģiju, taču pats galvenais ir seksuālā veselība. katrai meitenei, neatkarīgi no tās izcelsmes, tā ir vienkārši nepieciešamība, un to es vēlos no šīs stratēģijas. Ja mēs gribam nodrošināt reālu dzimumu vienlīdzību, tad ir jāuzlabo sieviešu situācija darba tirgū. Šeit ir runa arī par aprūpes jomu, kas ir atbildīgs par bērniem, par bērnu aprūpi. Uh, Tas ir saistīts arī ar to, cik daudz ir pieejama vietu bērnu dārzos. Somijā valdība piedāvā jaunus atvaļināšanas modeļus, kopšanas atvaļinājumus gan sievietēm, gan vīriešiem. Lai gan sievietes, gan vīrieši līdz pat pensijas vecumam saņemtu vienlīdzīgu atalgojumu. Liels paldies! Nākamais runātājs Olivers Kungs lūdzu. Jā, paldies. Vienmēr ir divkārši jācīnās sievietēm. Sievietes ir sabiedrības mugurkauls, un eh, neatkarīgi no tē, Neatkarīgi no tā, tagad ir ļoti daudz sievietes Eiropā, kam netiek efektīvi garantēts viņu tiesības. Eiropas komisija norāda, ka pēdējo trīs gadu laikā bezdarba Atšķirības ar sievietēm vīriešiem ir 11%, 67% sieviešu ir bezdarbā. Tad arī algas ir ļoti, at, ir liel, tur ir liels atšķirības 16%, nemaz nerunājot par vardarbību pret sievietēm. Sociālās pārmaiņas, kam ir nepieciešams, kas ir nepieciešams sievietēm, lai pilnībā tiktu garantēts viņu tiesības, un tas attiec uz mums visiem eh, sievietēm un vīriešiem. Ja mēs arī vīrieši nemainīsim savu lomu, uh, nec ģimenē, nec uzņēmumos, tad uh, sievietēm būs ļoti grūti atbrīvoties no tām situācijām, kur tik bieži tiek pārkāpts viņu tiesības, ir jāmaina lomas, to es arī zinu pēc personīgās pieredzes. Feminisms nav sieviešu lieta, tā ir visas sabiedrības lieta. Bardzo dziękuję, panie pośle. Liels paldies! Nākamais runātājs Lukača Jevskas kundze. Vienu minūtu lūdzu. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Myślę, że wstydem jest, że w 20. Paldies, priekšsēdētāji! Manuprāt, tas ir apkaunojums, ka 21. gadsimtā sievietes Eiropā un pasaulē cieši no tik tā lielas diskriminācijas, un es ļoti priecājos, ka komisijā šī ir viena no prioritātēm tagad - dzimuma līdztiesība. Manuprāt, šajā stratēģijā ir jāiekļauj sieviešu vajadzības no ļoti dažādām jomām - lauku sieviešu, to sieviešu, kas saskars ar piekļuvas problēmām bērnu dārziem, ar informācijas trūkumu veselības aprūpei, kā arī sievietēm gados, kas saskars ar dažādām finanšu problēmām. Tāpat ir daudz sieviešu, kas nevar piekļūt veselības aprūpei, kas par spīti labai izglītībai zaudē cīņā par augstī apmaksātiem darba vietām vai arī saņem mazāku atalgojumu par to pašu darbu kā vīrieši. Es domāju par tām sievietēm, kas piedzīvo naidu, seksuālo vardarbību, vardarbību ģimenē, kas saskars ar ekonomiskās neatkarības problēmām. Es domāju par sievietēm ar īpašām vajadzībām, kurām ikdienu jās jācīnās ar dažādiem šķēršļiem. Es domāju, ka mēs kā sievietes Eiropas parlamentā par spīti dažādajām atšķirībām mēs varam runāt ar vienotu balsi par šo jautājumu, kas ir tik ārkārtīgi nozīmīgi tik daudziem sieviešu tēm visā Eiropā. Paldies! Tagad vārds Matiča kungām. Vienu minūtu lūdzu un vēlos jums vēlreiz atgādināt, lūdzu, ierau, ievērojiet sev piešķirtos runāšanas laikus, jo jūs citādi noņemat runāšanas laiku uh, cilvēkiem, kas vēlas uzdot zilās kartītes jautājumu vai piedalīties brīvā mikrofona procedūrā. Lūdzu, ievērojiet piešķirtos runāšanas laikus. Un tagad vārds jums, Matiņš Kungs. Lielas paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi, komisārs Kundze. Esmu ļoti apmierināts ar to, ka Eiropas Savienība ar jauno dzimumu līdztiesības stratēģiju parāda, kādas ir tās prioritātes. Šī stratēģija parādās laikā, kad ir nepieciešama skaidri soļi, lai likvidētu regresīvu situāciju sieviešu tiesību jomā. Eiropas Savienība ir vienlīdzības un vienādu tiesību savienība. Runājot par seksuālajām reproduktīvām tiesībām, diemžēl ir piedzīvot vislielākā atpalicība. Eksistē uh, likumos eh, diskriminācija, ir ģimenes vardarbība, seksuālā vardarbība. Tas viss balstās uz patriarchālajām struktūrām un apdraud demokrātiju. Es ceru, ka šī jaunā Eiropas Savienības stratēģija liecinās par to, ka Eiropas Savienība nav aizmirsusi savu lomu kā progresīva savienība un ka nevēlas kalpot tiem, kas vēlas atmest atpakaļ eh, savienību tumšajos viduslaikos. Mēs to nepieļausim un ļoti rūpīgi sekosim līdzi. Liels paldies! Un tagad vārds Čekas kundzei lūdzu. Thank you. To... Paldies! Esmu gandarīta par iespēju uzzināt, ka Eiropas Savienība nodarbojas ar šiem stratēģijas jautājumiem. Atļaujiet man pieminēt šeit vienu nozīmīgu aspektu - vardarbību pret sievietēm. Par to runājot, mēs parasti runājam arī par skaitļiem. Katra no trīs, katra trešā vai tam līdzīgi, bet es gribētu runāt vairāk par cilvēkiem pašiem, par kādu sievieti, kur uh, mājā, eh, kurai mājās uzbruka viņas bijušais partneris un viņai netika piedāvāta eh, pēc tam aizsardzība eh, Ungārijā. Un tāpēc eh, arī, un vēl ir tas, ka Ungārijā pastāv nostāja, kas ir vēsta pret Stambulas konvenciju. Valērija ir ļoti drosmīga sieviete, un es gribu aicināt komisiju rīkoties, izpildīt solījumus un pievienot atainot vardarbību pret sievietēm pie Eiropas vardarbības sarakstu, kā arī pievienot, lūdzu pievienoties Stambuls konvencijai. Paldies, saka priekšsēdētāja. Un lūdzu eh, vēlreiz ievērojiet eh, regulējumu, eh, lūdzu neizmantojiet plenārsēdē posterus un citus uzrakstus, jo regulējums attiecas uz mums visiem. Un tagad vārds Reinkas kundze viena minūte. Atvainojiet, nē, Regimentī kundze. Minūte. La donna è un Sieviete ir mistika, kas paudžu vēsturē eh, arī ir arī milzīgs mākslas darbs, ņemot vērā, ka viņai ir jākalpo cilvēcei un dzīvībai. Katru dienu viņa sniedz savu dēvumu, viņas, viņai ir dāsnums un intuīcija, pildot ģimenes pilsoņu pienākumus. Uh, kā arī uh, dzīvojot kultūrā, kur var apvienot prātu jūtīgumu, kas raksturo sievišķību kā tādu. Tur sieviete arī bagātina pasauli, tā kā arī uh, padara autentisks cilvēka attiecības. Uh, viņas pašcieņa, cīnoties par cilvēka tiesībām. Nav šaubu par to, ka joprojām ir daudz šķēršļu, kas liedz viņai pilnībā realizēties. Reāla sieviešu emancipācija. Šo jautājumu mēs vairs nevaram atlikt. Visu sieviešu vārdā, kas klusi ar u, nesot upurus, cer piedzīvot uh, labāku realitāti, nevis to, kurās viņas dzīvo pašlaik, kur viņas tiek pazemotas un bieži vien par savu dzīvi nevar lēmt. Vārdarbība pret sievietēm uh, tiek. Uh, maskētais ignorances, vien, vienaldzības un stigmatizēšana, tāpēc ļoti pozitīvi raugāmies uz komisijas uh, iniciatīvu sniegt dzimumu līdztiesību, izstrādāt dzimumu līdztiesību stratēģiju. Tur jābūt skaidriem indikatoriem, monitoringam, lai un tiek pārtraukt runātāja. Paldies, un tagad vārds Renkas kundzei viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji kundze, komisārs kundze, cienījamie kolēģi. Būtībā es gribētu runāt par ļoti daudzām lietām, bet šoreiz koncentrēšos uz diviem punktiem, kas ir visbūtiskākie, eh, kas nozīmē pirmkārt eh, likumdošanas akti, kas regulētu eh, samaksas, darba samaksas atšķirības starp dzimumiem. Un kā jau es runāju, ir pagājuši 63 gadi Eh, kamēr Eiropas Savienība izvirza šo te jautājumu par apspriešanas vārtu. Un otrs punkts, eh, kā jau pieminēja kolēģi, ir direktīva, kas vērstos pret vardarbību pret sievieti, jo ar Stambulas iedzi, konvenciju vien nepietiek. Mums ir jākļūst aktīvākiem, un es esmu dom domāju, ka kā Trumps ASV, Putins Krievijā, Polcināro eh, Brazīlijā, tomēr Eiropas Savienība e, var nodrošināt cerības uz brīvību e, feministēm e, visā pasaulē. Un tas ir iespēja mums izdzīvot savus ilgas un priekšstatus. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāja, un tagad vārds Stegrudas kundzei. Viena minūte, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze. Es esmu ļoti pateicīga par to, kas tika e, darīts sieviešu labad, un jau šodien mēs varam baudīt pirmos augļus, jo augstskolās ir arvien vairāk sieviešu bagošos pozīcijās, arī sabiedriskajā sektorā un sociālajos medijos. Un tāpēc man tomēr ir ļoti žēl, e, ka e, tiek runāts vēl joprojām par sievietēm kā tikai par upuriem, kas tiek demeņas diskriminētas un Eh, patriarchālās struktūras esot vainīgas. Protams, darāmā ir vēl daudz, bet jaunās stratēģijas riski varētu saistīties ar nepareizu orientāciju. Eh, ir nepieciešams veikt eh, konkrētus pasākumus, bet mēs nedrīkstam aizvietot vecu netaisnību ar jaunu. Mēs esam vienmēr iestājušies par brīvību un iespēju noteikt paveikt savu dzīvi. Paldies, saka priekšsēdētāja, un tagad vārds. Um, Kultūras kundzei viena minūte. Kirja Proedre, Kirja Epitrope, ja nepetihi strateģiki sas ja tin isotita ton filo. Paldies! Stratēģija dzimuma līdztiesība ļoti svarīga, bet lai šī stratēģija arī gūt panākums, tad jums ir jānodrošina, lai dalība valstis ja tiktu iesaistītas ar jauniem likumiem, vadlīnijām, specifiskiem pasākumiem šai līdztiesībai. Te jābūt saistošai likumdošanai, ir eh, jāratificē un jāpiemēro Istambuls konvencija. Tas ir jādara visām valstīm, lai varētu apkarot vardarbību pret sievietēm. Tad ir jābūt arī apņemšanai uh, mazināt algu atšķirības starp dzimumiem. Jāņem vērā arī sieviešu pārstāvniecība uh, uzņēmumu valdēs. Tad ir jāpieņem ļoti skaidri, efektīvi pasākumi, kā arī jāparedz ļoti skaidras sankcijas. Uh, pretī visiem, kas nodarbojas ar vajāšanu. Stratēģijā par sievietēm uh, īpaša nodaļa jāatvēl veselības aprūpē, lai arī tur nevienlīdzība tiktu mazināta. Liels paldies! Un tagad Rondinēlī kundze lūdzu minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Savienība un dalība valstis cīnās pār uh, dzimumu līdztiesību, bet uh, rezultāti norāda, kā politikas nav bijušas efektīvas, lai pārvarētu sociālo-ekonomisko kultūras kaitējumu, ko rada diskriminācija pret sievietēm. Motīvs vienkārši. Produktīva ekonomiskā pasaule nekāda pār, pārliecība nav vēlējusies uh, apkarot šīs diskriminācijas Tāpēc mums ir ļoti Ehm, Šīm eh, stratēģijām liekas ļoti laba ziņa. Eh, tas ir inovatīvi, lai varētu arī sievietes iekļaut industriālajā digitālajā revolūcijā, jo citādi, ja tur iesa netiks iesaistīts sievietes, būs milzīgas atšķirības ar dzimumiem. Tās turpināsies. Apkoposim visus iespējamās resursus, lai mazinot diskrimināciju pret sievietēm darba vietās un viņas vispār varētu iesaistīt darba vietās. Mm, Eiropas institūcijas un uh, pilsoņu pārstāvjiem mums ir jādara visu, lai pieliktu punktu psihiskai un fiziskai vardarbībai pret sievietēm. Dalī kundze gaidām, uh, ka stratēģija būtu visu šo uh, uzdevumu augstumos. Mēs atbalstīsim, tas ir nepieciešams pilsoniskajam taisnīgumam. Paldies! Paldies, un tagad vārds Volšas um, kundzei viena minūte. Eh, komisārs kundze, eh, kolēģi, es esmu eh, gandarīta par šo te stratēģiju. Tas nozīmē, ka tā ir būtiska aktivitāte Eiropas Savienībai. Vienlīdzības starp vīriešiem un sievietēm ir Eiropas Savienības pamatvērtība, jo tas ir patiešām pamatprincips, kā mūsu kolēģi jau pieminēja vardarbība pret sievietēm deficītiem un e, citas problēmas var pārvarēt tikai tad, ja mēs strādāsim kopā un aktīvi. Mums ir nepieciešams arī pievērst uzmanību izglītībai un sociālai attīstībai. Sievietei nekad nevajadzētu justies apdraudētai savu pieņemto lēmumu dēļ. Mūsu uzdevums ir veidot iecietīgu un e, saprotošu Eiropas Savienību. Paldies komisārei, paldies arī vīri, kolēģi, vīriešu dzimtes kolēģiem, kuri piedalās šajā te diskusijā. Paldies par jūsu atbalstu, jo jāstrādā mums ir visiem kopā. Paldies, saka priekšsēdētāja. Un tagad, tagad vārds eh, Kērno kundzei. Nu, minūte, par zaprošu. mikrofon Ora, oravā, ok, sī, grācie. Jā, lieliski paldies, paldies komisārs kundzei, kom, priekšsadētāji. Pēc dažām nedēļām Eiropas Savienībā būs sava stratēģija eh, dzimumu vienlīdzībai. Tā ir brīnišķīga ziņa. Jāņem vērā, ka iepriekšējā sasaukumā vispār šādas stratēģijas nebija. Tāpēc ļoti pozitīvi mēs atbalstām jūs, komisārs Kunze. Ļoti pozitīvi atbalstām šo ziņu, jo Eiropa noteikti ir tā vieta pasaulē, kur sievietēm ir vislielākās tiesības un kur arī dzimuma atšķirības ir vismazākās, tomēr jādara vēl ir ļoti, ļoti daudz, ir statistika un redzam pensiju atšķirības. Un ir ārkārtīgi maz sieviešu, kas ir arī uzņēmumu valdēs, ir dramatiskā realitāte, ko lasām avīzē, sociālajos mēdījos, milzīgās diskriminācija, vajāšana, mobbings, vardarbība pret sievietēm un jaunām meitenēm. Un tas, eh, nepār, tas pārkāp mūsu brīvību. Uh, Tāpēc komisārs kundze ir jābūt saistošiem pasākumiem, nevis labu um, iet ceru uh, saraksts, bet ir jābūt konkrētai direktīvai pret vārdarbību ar konkrēti saistošiem pasākumiem, lai izvairītos no mūsu, mūsu māsām, kas tiek uh, nogalinātas uh, šai patriarchālajā kultūrā. Bardzo dziękuję pani poseł. Głos zabierze pani. Paldies, un tagad vārds deputātam Pislaru viena minūte. Doamnă președintă, doamnă comisar Dali, am venit pregătit. Jā, priekšsēdētāja komisārs Kunz Dali, man bija tāda uh, sagatavot formāla runa, bet es, uh, es drīzāk runāšu tiešāk un emocionālāk. Daudzi vīrieši uzskata, ka dzimuma vienlīdzības jautājums ir kaut kas tāds mm, nenozīmīgs, ka tas ir saistīts vairāk ar sievietēm, mātēm, meitām, bet ir vardarbība, fiziska vardarbība, verbāla vardarbība. Esmu četru dēlu tēvs, man ir jānodod uh, viņiem galvenais vēstījums arī par